Un vispirms. Zum bericht Grech. Her... Kolēģim Jāram vārds par Greku ziņojumu. Kolēģi Jā. Kolēģis Jārs ir. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, nu ir tiešām iepriecinoši, ka ziņojums par viek, no, iekšējo tirgu un mazie un vidējo uzņēmumu tagad tiek skaidri pieminēti. 46. punktā norāda, ka galvenā problēma ir pieeja kapitālam. Un tas ir pareizi un pareizi norādīts, jo mēs redzam, ka tā vietā, lai miljonus grūstu hedge fondos, mums vajadzētu nodrošināt um, šajiem uzņēmumiem. Es tomēr gribētu norādīt, ka ziņojums, lai nepaliek tikai vārdi, bet ka tas tiešām liktu komisijai konkrēti rīkoties. Paldies! Paldies, kolēģi! Tālāk figura Eido kundze. Figura Eido kundze šķiet jau ir devusies pusdienās. Tālāk par Šmita kunga ziņojumu un Nik Nikolā Šeka kungs. Priekšsādātāji, Dialogs starp universitātēm un ekonomikas pārstāvjiem, manuprāt, būs nozīmīgs ieguldījums ekonomikas attīstībai. Man ir ļoti svarīgi un satrauc īpaši jauniešu bezdarbs. Un bieži vien tas noved pie tādas situācijas, ka viņi nevar sākt nodibināt savas ģimenes, viņi to atliek uz vēlāku laiku, un ņemot vērā demografisko situāciju Eiropā, tas tiešām sāsina situāciju vēl jau vairāk sociālajā un ekonomikas ziņā. Mums vajadzētu pieņemt tādus pasākumus, kas tieši veicinātu jaunu uh, šo darbu, lai viņi aktīvāk iesaistītu darba tirgu un aktīvi realizētu savus dzīves uzdevumus. Un tādēļ izglītība ir viens no pasākumiem, kur mēs skaidri varam um, arī izmantot, lai apkarot nabadzību, lai arī visi tie iedzīvotāji, kam šobrīd ir sarečījumi, varētu tomēr iegūt zināms iespējas dzīvē. Lielas paldies Mikulašai kungam, saka priekšādātājs. Tagad nonākam pie Hārmsas kundzes ziņojumu un pie balsu skaidrojumu. Pirmais Kelī kungs. Paldies! Paldies, es balsoju par šo ziņojumu, un manuprāt, tas ir pareizi, kas attiecas uz kodolu enerģētiku kopumā. Daudz pilsoņi ir diezgan uh, eh, neizprātnē, arī īrijā. Praktiski viss ir pret uh, eh, kodolu uh, eh, reaktoriem, ņemot vērā, piemēram, pī, bēdīgo Černobiļas pieredzi. Un tādēļ es lūgtu uh, komisiju rūpīgāk izmeklēt. Uh, E, šos jautājumus un noteikti kādas ir priekšrocības un kādi ir trūkumi e, kodola enerģētikai, lai cilvēki varētu izdarīt savu izvēlu, balstoties uz patiesiem faktiem, nevis emocijām. Un e, noslēgumā es vēlētos apsveikt jūs par lielisko darbu, ko jūs paveicāt kā priekšsēdētājs pirmo reizi sēžot šajā krēslā. Liels paldies, Kelī kungam! Protams, bija jauki to dzirdēt no jums. Mums ir vēl pieteikušies runātāji, taču e, jums ir jāpiesakās pirms e, balsojuma, ja vēlēsieties savu balsojumu skaidrot. Paldies, priekšsēdētāji. Eiropas Sanība nodrošina arī finanšu palīdzību Slovākijai, Ungārijai, Lietuvai un katrā ziņā arī uzsver cik svarīgi ir um, kodolstacijas slēgšana. Un tāpēc to nevar vienkārši tā pieprasīt, ir jādod arī ekonomiskā palīdzība, kas tika jau pieprasīta iepriekš. Un tas augstākais mērķis šajā piedāvātajā uh, idejā ir, lai šī palīdzība nodrošinātu attīstību. Kolēģi, man diemžēl mums jāatņem vārds, jo Jūs nevarat tagad pēkšņi sākt uh, skaidrot visam citu jautājumu. Jūs nevarat mainīt piedāvāto uh, deklarāciju. Nu, jā. Labi, tālāk par nu, Goka kungu ziņojumu. Tarabela te nav, nu tad vārds Dālnedam. Voorzitter, de rapporteur, voorzitter, de rapporteur heeft enkele onthutsende amendementen ingediend. Referents ir iesniedzis diezgan tāds satraucošs grozījums. Viss tas, kas bija par uh, solīdām, stabilām finansēm, stabilitāti, stipru uzraudzību, visu to pats referents tagad grib svītrot. Un 150 paraksts taču to apstiprināja un apbalstīja. Tas tagad ļoti satraucoši. Tas, ko viņš tādu piedāvāja, ir tieši tā pati sistēma, kas jau ir sagrāvusi mūsu ekonomiku. Mēs nedrīkstam visu to pašu tādu turpināt. Mums taču Eiropā un arī citur ir daudz cilvēku, kas redz to pilnīgi savādāk. Un visās dalībvalstīs jau nes cik daudz asaru ir izlietas un tik daudz sviedri, lai tiešām sakārtot finanšu tirgus. Uz, to, uz tādī citu kursu. Un tagad kāds signāls, tas pilnīgi nepareizs signāls mūsu vēlētājiem. Šajā ziņomā mēs tā sakam, ka īstermiņā iespējams mums tur kaut kas jākoriģē, bet es uzskatu, ka es ceru, tiešām apsveicu, ka šos grozījumus mēs ne, nepieņēmām. Paldies! Man jau vajadzēja dot uh, Nigolda kungam vārdu vēl jau iepriekš, bet nu jā, viņa vairs nav. Fotis kundze, lūdzu. Thank you. I... Lielas paldies! Augstu vērtēju šo ziņojumu par publisko finansējumu, valsts finansējumu. Tas ir ļoti labs uzlabojums par to sākotnējo versiju, ko saņēmām. Problēmas ar šiem jautājumiem ir visās dalību valstīs, tos ar Lielbritānijā. Mums ir jādomā par to, kā arī īstenot šo finansiālo atvieglošanu. Jācīnās pret šiem milzīgo bezdarba līmeni, ir jāsamazina nodokļu sloks. Uh, darba ņēmējiem un MVU. Finanšu nav daudz, un līdzekļi šobrīd jāvērš uz tādiem projektiem, kas veicina izaugsmu, piemēram, pētniecību un izstrādi, zaļāks, eh, zaļāki vidas projekti un nodarbinātība. Jādomā arī par pensiju jautājumiem, pensiju plāniem jābūt pārskatāmiem, un tie jāņem vērā tajā brīdī, kad apskatām valsts parādu jautājumu. Viens no jautājumiem, kas man radīja problēmu šai ziņojumā, ir, piemēram, migrācija. Uzskat, ka tas ļoti delikātā veidā jāskata šis jautājums, tā jākontrolē, tāpat laikā jāņem vērā katras vietējās pašvalda reģiona specifika. Jā, problēmām ir vajadzīga Eiropas mēroga risinājuma, bet tāpat laikā jāapzinās, ka pastāv arī globālā tautsēmniecība, kurā jārespektē arī nacionālo valdību lēmumi un viedokļi. Lielas paldies, kolēģi, saka priekšsādātājs tālāk Klaiskungs. Voorzitter, ik heb tegen het verslag Huang Jong. Paldies, priekšsādātāji. Es balsoju pret šo ziņojumu, jo, jo tas vienkārši ir bezatbildīgs, vieglprātīgs. Tas pieprasa, lai vēl lielāka imigrācija tiktu veicināta uz Eiropu. Kā Eiropas parlaments kaut ko tādu var atbalstīt? Mūsu lielās pilsētas jau šobrīd netiek galā, un mums jau ir samilcušas problēmas ko tieši izraisa nekontrolētā migrācija. Mums tiešām vajadzētu veikt izmaksu liederības analīzi, ko īstenībā rada imigrācija uz Eiropas Savienību. Dalībvalstis un dalībvalstu valdības mm, ir visu laiku nostādījuši šo situāciju priekšā, un viņas, protams, nespēja visu to tik galā un nav arī aprēķinājušas, kāds ir tieši imigrācijas seks ekonomiku. Trešās pasaules valstis kas notiek tur, mēs redzam, ka šīs valstis šobrīd zaudē savu intelektuālo potenciālu, jo intelektuāli spēcīgākie dodas uz Eiropu. Un tur atkal samilst problēmas. Paldies. Lielas paldies, Klais kungam. Tālāk valsts skaidrojumu par nākamo ziņojumu. Tas ir Pejona ziņojums un daudzas kundze vārds. Frau Kolīna Dots. Dots kundze, lūdzu, jums vārds. Thank you. Uh... Paldies, priekšsādātāji. Balsoju pret šo pašiniciatīvas ziņojumu par savienību vidusjūrai. Un tas notika virkni iemeslu dēļ. Stabil vidus, stabi, stabils vidusjūras reģions, protams, būtu ļoti laba situācija, bet tomēr šajā ekonomikas krīzes laikā ne, būtu pilnīgi neatbilstīgi, ka šis parlaments uh, rada papildus izdevumus, kas saistīti ar šādu savienības veidošanu ir vajadzīgs, protams, kaimiņa attiecības pakotne, un jāsaka, tie jau paredz zināms līdzekļus, bet mums ir jābūt taupīgiem. Turklāt es biju arī pret piekto grozījumu, kurā tika prasīts uzlabot attiecības, no nākamā līmenī attiecības starp Eiropas Savienības un Izrēlu, jo es domāju, ka te ir ļoti delikāts līdzsvars, un Eiropai tas jāņem vērā. Šāda veida aicinājumi nekādā veidā nedos pašpaļāvību uh, Izrēlai un tās kaimiņu valstīm. Mm. Paldies, kolēģi, saka priekšsādātājs tālāk Poseltkungs. Priekšsādātāji. 80. gadu sākumā, kā jauns žurnālists, arī piedzīvoju, ka Marokas karaļa iesniegums iestāties Eiropas Savienību tika noraidīts. Tagad mēs atkal veidojam Savienību vidusjūrai. Tā kā es arī strādāju pie grāfa Habsburgas Uh, Habsburga, viņš norādīja, ka mēs nedrīkstām, protams, uh, Eiropā piedēvēt dalīšanu, ka Eiropā ir jāsadarbojas ar kaimiņiem. Pjokungs ir apskāpojis sava prezidenta Sarkozī geogrāfisko redzējumu. Un kāpēc visu to es pieminu? Es vēlējos norādīt, ka šis nav vienkārši franču plāns, kā daudz norāda, un tā nav vienkārši naudas tērēšana, kā nu pat sacīja kolēģi, bet austrumu partnerība ir viens, un tagad nākamais solis ir šis svarīgākais instruments, ko var piedāvāt Eiropas Savienība. Un mums tas tomēr ir jāizveido pareizi, ir jāizveido struktūras politiskā, mēs nedrīkstam runāt tikai par brīvo tirzniecību, mums jābūt jābūt politiskām struktūrām, jo mēs zinām, ka arī Vinsons Čērčils jau norādīja, ka un karš un asinīm vairs nav vietas Eiropā. Paldies. Danke, kolīgi Puselts. Paldies, Pasaut kungam. Tālāk balsu skaidrojumu par Kirilovu kungu ziņojumu. Un te Kēlam kungs pirmais vēlas izteikties. Dank, Paldies, priekšsādātāji. Es atbalstīju sākotnējo 12. punktu un tā formulē šajā ziņojumā kurā tika paustas bažas par to, kā tiek izmantot etniskā tīrīšana, un tā ir prelūde tam, ka, lūk, Dienvidosetija un Abhāzija kļūst par tādām kā marionetēm Krievijas rokās. Mans priekšlikums bija aicināt Krieviju ievērot savas uh, uguns pārtraukšanas saistības un solījumus, to neko, darīt to nekavējoties un tūlītēji pie, nodrošināt uh, ANO pārstāvu piekļūšanu šajās teritorijās. Uh, un inspekcijai. Es domāju, ka pašreizajā situācija ir nepieļaujama, tā ir pazemojoša Eiropas Savienības pārstāvjiem. Uh, ir jālūdz piekļuvu šāda veida struktūrām un vietām, bet par to jau panākt bija vienošanās. Un šajā kontekstā es gribētu aicināt Krieviju ievērot Gruzijas republikas teritoriālo nedalāmību, jo, diemžēl, šāda veida priekšlikums netika iebalsots ziņojumā. Paldies Kelam kungam, jā, tāda ir BD, tas bija pēdējais balsu skaidrojums, un tagad sēdi pārtraucam līdz 2015. pēcpusdienā. Paldies!